Un nākamā debata ir ļoti līdzīga, tēma ir ļoti līdzīga. Mēs eh, uzklausīsim komisijas eh, priekšsēdētāja vietnieka Savienības augstā pārstāvja ārlietās paziņojumus par stāvokli Venecijolē pēc nelikumīgajām jaunās Nacionālas asamblejas prezidentūras un prezidiju vēlēšanām. Un Ar jūsu uh, laipnu atļauju nebūs brīvā mikrofona procedūras. Un atkal uh, šīs uh, diskusijas uzsāks Borela kungs. Also with your comments, Mr. Borel, if you don't mind, if you are ready to, to comment. Un esam gatavi uzklausīt jūsu komentārus, Borelkungs, ja jūs esat gatavs. Thank you so much for for following this closely. Thank you so much, High Representative. Es došu jums vārdu. Borelkungs, es vienkārši meklēju vajadzīgos dokumentus, jo šodien esmu piedalījies tik daudz dažādās debatēs, un pēdējā debata ir par Venecuēlu. Pirms eh, dažām nedēļām mēs šajā plenārsēdē runājām par eh, militāro krīzi un migrāciju Venecuālā. Eh, situācija ir tiešām pasliktinājusies pēdējo gadu laikā, un šodien mēs runājam par kārtējo krīzi, par krīzes padziļināšanos, tā ir politiskā krīze. Ehm, šeit ir uzbrukumi likumīgām tiesībām ir pārņemta likumīgā prezidenta vara nelikumīgā veidā. Vārdarbība ir izmantota pret prezidentu, pret likumdevējiem, un līdz ar to arī nav veiktas likumīgas jaunās Nacionālās asamblejas vēlēšanas Eh, un Nacionālās asamblejas eh, neievēlēšana ir uzbrukums likuma varā, bet ne tikai. Šeit ir arī vēl jauni šķēršļi, kas neļauj miermīlīgi atrisināt pats um, pasliktināts situācijā. Tad, tad um, prezidenta, prezidija vēlēšanas nav bijušas likumīgas, pretstatā um, visiem likumīgiem principiem, nav bijis kvorums, nav bijis vairākums un visa likumdošana nav, nav respektēta. Un līdz ar to Eiropas Savienība nevar pieņemt šādi nelikumīgi ievēlētas asamblejas lēmumus. Uzskatām, ka šeit ir bijuši uzbrukumi pret Nacionālo asambleju un ir, līdz ar to ir vērsts uzbrukums pret likumīgi e, ievēlēto priekšsēdētāju. Ir izmantota iebiedēšana, tiesību pārkāpumi Mēs uzskatām, ka šeit ir nepieciešami pasākumi, ir, ir eh, jādomā, pa, jāvēršas pret tiem ar konkrētiem pasākumiem, kas eh, neievēro demokrātijas eh, normas. Tomēr mēs nedrīkstam vēl negatīvāk ietekmēt tos cilvēkus, kas jau tā ir dramatiski cietuši no krīzes. Ir nepieciešama mērķienīga attiecīgi pasākumi un arī citi konstruktīvi ceļi, kas vainagosies ar konstruktīvu risinājumu. E, šobrīd mēs neredzam veidu, kā pieņemt politisko rezolūciju, ir nepieciešams turpināt sarunas. Mēs e, ceram, ka šīs krīzes ilgspējīgs e, E, ilgspējīgs risinājums varētu tikt panāks tikai iesaistot visas puses miermīlīgās sarunās. Mēs <clears throat> gribam nodrošināt likumīgu vēlēšanu, gan eh, procesu, eh, gan asamblējai, gan arī, lai ir eh, likumīga augstākā tiesa. Bez vēlēšanām likumīgām nav iespējams runāt par ilgspējīgu risinājumu un stāvokļu uzlabošanos Venecuālā. Venezuelā. Mēs turpināsim atbalstīt Venecuālu Venecuēlu ceļā uz uh, likumību un brīvām un godīgām prezidenta vēlēšanām un ir uh, jābūt konstruktīvai pieejai Venecuēlas krīzes risināšanai, ir jāiesaista starptautiskā sabiedrība, īpašais konsultants Iglesias um, Enrique Inglesijas ir jāiesaista vairāk un jāsadarbojas ar viņa biroju, lai noregulētu situāciju. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka mums ir jāturpina sekot notikumu attīstībai kopā ar citiem iesaistītajiem. Viena lieta ir skaidra, ka mums ir jāsaskaņo visiem, visai saprotiskai sabiedrībai mūsu pasākumus. Šādi pasākumi ir nepieciešami, nekavējoties. Un Īsumā tas ir tas, ko es jums gribēju teikt, un esmu pārliecināts, ka diskusija beigsies ar mani, manis iepriekš minēto sveicinājumu. Mums ir nepieciešami saskaņotāki pasākumi. Saskaņoti ir jārīkojas visai starptautiskajai sabiedrībai, visām organizācijām, un ir jārīkojas bez kavēšanās, jo stagnācija šai ziņā nevar turpināties mūžīgi. Un tieši šo stagnāciju mēs centīsimies pāraut arī tuvākajās dienās. Un mēs arī gaidām spēcīgu atbalstu no visiem iesaistītajiem un lūksim, lai kontaktgrupa turpinātu strādāt. Jo šobrīd tas process ir apstājies un uh, dēļ tā cieši Venecuēlas iedzīvotāji un policiskais process uh, liek mums izdarīt stingrāku spiedienu, jo godīgas vēlēšanas ir tas, ko mēs esam pieprasījuši jau daudz reizes, tomēr panākumi nav bijuši, bet tas, kas ir noticis ar Nacionālās asamblejas prezidentūras vēlēšanu procesu. Tas eh, tiešām ir tāds <clears throat> ļoti eh, stingrs tāds apsvērums, kas liek mums eh, rīkoties izlēmīgāk tuvākajās dienās. Paldies priekšsēdētājiem. Tagad sāksim mūsu debati. Vispirms Lopes Gils, pusotras minūtes no Tautas partijas grupas. Muchas gracias, señora presidenta, señor alto representante La verdad. Augstā pārstāvja kungs, dāmas un kungi. Piedodies iepriekšējā diskusijā, uzklausot kolēģi teikto, man rodas tāds iespējas, ka Mēs esam nedaudz eh, nokavējuši ar mūsu diskusijām. Nikolas Maduro ir mm, organizējis apvērsumu un eh, izmantojis savus spēkus, līdz ar to Nacionāla asamblēja Venecijā nespēja pildīt savus likumīgās pilnvars. Maduro ir darījis visu, lai nebūtu likumīgas pārējas, viņš darīs visu, lai turētos pie varas. Un mums uh, ir jāturpina atbalstīt Juans Guaido. Viņš ir arī Venecijāls republikas pagaidu prezidents. Ne tikai asamblējas priekšsēdētājs. 60 valstis visā pasaulē jau ir apstiprinājušas viņa pilnvars. Mums ir jāskatās, kas ir krīzes pamatā un jāanalizē iemesli un situācija, kas ir saistīts ar šo parlamentāro sazvērstību Un mums ir jāvēršas ar sankcijām pret visiem, kas ir pārkāpuši likuma vāru. Tomēr šīm sankcijām ir jābūt mērķtiecīgām, individualizētām, lai neciestu tie, kas nav vainīgi, jo Venecuēlas iedzīvotāji jau tā cieš no sankcijām, bet vissliktākais sots būtu mūsu nerīkošanās, mūsu nevēršanās pret eh, cilvēktiesību pārkāpumiem. Paldies, eh, tālāk vēl viens Lopes kungs no Sociālistu un Demokrātu partijas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Kā jau augstais pārstāvs teica, uh, Mēs šodien esam sapulcējušies, lai izteiktu savu protestu pret sazvērtību, ko organizējas Maduro valdība. Demokrātiskās asamblejas tiesības ir pārkāptas, Maduro ir centies radīt paralēlās struktūras, liekot šķēršus likumīgi ievēlētajam Guaido kungam. Un uh, Lielākā daļa mm, valstu neatzīst Maduro un atbalsta Kvaido kungu kā likumīgi ievēloto prezidentu. Mēs mm, uzskatām, ka šis režīms tiešām nav ieinteresēts mm, miermīlīgā un demokrātiskā situācijas virsībā. Situācija Venecuēlā ir nepieņemama un humanitārā situācija ir absolūti uh, nepieņemamu, neiespējamu. Mums ir jābūt spējīgiem atbalstīt Venecijā, lai būtu demokrātisks risinājums, godīgs visiem. Paldies tālāk, Kaņas kungs no Riņo grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Borel kungs. Šī rezolūcija nav tikai kārtējais paziņojums, ko mēs pieņemam šajā parlamentā. Šī rezolūcija nosoda un kritizē uh, šīs Maduro darbības. Mēs vēršamies ar kritiku pret uh, Maduro režīmu. Uh, Parlaments ir vienīgā likumīgā demokrātiskā institūcija, kas spēj izrādīt pretsvaru Maduro režīmam, bet Maduro izmanto vardarbību, neļauj parlamentāriešiem veikt veikt eh, savas likumīgās funkcijas. Mēs atbalstam pagaidu prezidentu un Nacionālās asamblejas spīkeri. Tā ir vienīgā demokrātiskā institūcija, kas ir ievēlēta. Mēs gribam atbalstīt likumīgi ievēlētos deputātus un nosodam Maduro vardarbību. Uh, un uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir jāspēlē vadošāka loma, mums jāatbalsta demokrātiskās pārvērtības šajā valstī, e, ir kontagrupa, ir mūsu ceļvedis un mums ir sankcijas. Sankcijas ir mētiecīgi jāizmanto, lai mēs vērstos pret e, tām personām, kas tiešām ir atbildīgas par vardarbības aktiem. Mēs atbalstam likumīgi vēl to pagaidu prezidentu un nevaram pieņemt nelikumības. Šī rezolūcija par stāvokli Venecuēlā e, tiešā veidā vēršas pie Venecuēlas iedzīvotājiem. Mēs paužam domu, ka viņi nav vieni, ka mūsu parlaments ir diskutējis par šo jautājumu un vairums deputātu ir pauduši atbalstu demokrātijai. Mēs iestājāmies par to ļoti stingri. Mēs gribam redzēt demokrātisku politisku rekonstrukciju, lai Venecijai būtu uh, arī pozitīvs skats uz nākotni. Paldies. Tālāk Haiderkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Situācija Venecijā ir patiešām satraucoša. Un jāsaka, ka Venecijā ir ļoti daudz naftas. Uh, un tajā ir um, nestabilitāte, ļoti daudzi protestanti, eh, protestētāji ir nogalināti, joprojām tiek pat, uh, lai apspiestu demonstrācijas, izmantot šaujamieroči, un ir uh, pilnīgs um, zāļu un pārtiks produktu trūkums. Bet kādēļ šāds uh, haus ir izcēlies? Uh, Sociālistiskais brutālais diktators vēlas pie varas noturēties par visiem spēkiem. Un, ja tā tad viņam neizdodas kaut ko panākt ar vēlētāju atbalstu, viņš to panāk ar ieročiem. Šķiet, tāda ir viņa mantra. Un ļoti daudzi kreisie šo režīmu uzskata par tādu paraugu režīmu arī Eiropā. Lai Eiropā mēs nepiedzīvotu ko līdzīgu kā Venecijālā, mums nevajadzētu ieklausīties šajā retorikā. Paldies! Nākamais runātājs ir Hermanis Terčs. Paldies! Jā, nu tagad šķiet te atkal. mēs pieredzam zināmas izmaiņas Venecijā. Eh, beidzot šķiet ir eh, nākus apjausma, ka ir jāizdara spiediens uz eh, šo komunistisko narkobaronu režīmu. Mums ir jāievieš daudz, daudz spēcīgākas sankcijas pret šo krustēvu, mafijas krustēvu Maduro un nedrīkstam viņam ļaut eh, piekļūt nekādām atbalstam. Un jāsaka, ka spāņu komunisti atbalsta Maduro režīmu. Tas patiešām ir satraucoši, jo šis režīms nogalina pilsoņus. Tas ir eh, līdz kaulam eh, korumpēts un ārkārtīgi bīstams. Paldies, un tagad Pinēras kundze uz minūti. Gracias, prezidenta. Pinēras kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Parlaments runā par prezidentu, kas ir zaudējis vairākuma atbalstu. Un tā vietā lai atkāptos no varas. Maduro atkal sevi pasludināja par pagaidu prezidentu un jā, šeit ir daži, kas viņu atbalsta. Viņš ir pašpasludināts prezidents. Viņš arī piesaistījās līdzekļus, kas tika paredzēti humanitārajai palīdzībai. Viņš atbalstīja um, uh, militārus uzbrukumus. Guaido pieprasīja uh, sacelšanos, militāru sacelšanos, un godātais deputāts, kas izteicās pirms manis, uh, arī ir no Spānijas, un viņš teica, ka ir jāsaceļas pret šo valdību. Mums ir jādomā par šo demokrātisko uh, Uh, dimensiju. Paldies! Diemžēl ir jāievēro arī atvēlētais laiks, saka priekšsēdātāji, kas pasakās arī tūkiem, ka tie joprojām pilda savus pienākumus. Nākamais runātājs. Divi Venecuēlas uh, parlamentā deputāti, kas atbalstīja Juanu Guaido, šodien ir klāt Eiropas parlamentā. Tie ir cilvēki, kas ir pret Maduro un pret tiem, kas mēģina šajā Latīņamerikas valstī iznīcināt demokrātiju. Eiropai ir jārēģē uz Venecijālā notiekošo. un nevajadzētu domāt, ka visu var atrisināt ar humanitāro palīdzību. Mums ir jābūt daudz drosmīgākiem, ir jāatbalsta Gvaido kā um, pagaidu prezidents. Un mums ir jābalso par ļoti svarīgu dokumentu, kas atjauno uh, Gvaido legalitāti, leģitimitāti. Maduro uh, ir vērsies pret savu tautu, viņš iznīcina demokrātiju un apspiež uh, miermīlīgas uh, demonstrācijas. Uh, Mums ir e, jāievieš sankcijas pret visiem režīma atbalstītājiem, pret visiem, kas ir pārkāpuši cilvēktiesības. Mums jārunā par ekonomiskām sankcijām. Ir ekonomiskā veidā jāsoda šīs ģimenes e, Maduro e, līdzzinātāji komisijai. Augstajam pārstāvim ir jābūt pietiekami drosmīgiem, lai mūsu pozīcija pret Maduro būtu nepiekāpīga. Mēs nedrīkstam pieļaut uh, turpmāku diktatūru Venecuēlā. Paldies, priekšsēdētāji! Izabela Santos uz minūti. Paldies! 5. janvāra notikumi Venecuēlā nozīmē to, ka demokrātiski ievēlēti deputāti nevarēja uh, um, Um, pildīt savus pienākumus. Mēs nedrīkstam ko tādu pieļaut. Tas patiešām uh, vēl vairāk polarizē uh, Venecuēlas sabiedrību, un tas nozīmē, ka būs vēl grūtāk atrast politisku risinājumu. Tas uh, liek ievilkties krīzei, un uh, Venecuēlas tauta turpina ciest humanitārā krīze ir ļoti smaga. 90% no iedzīvotājiem tagad atrodas zem nabadzības sliekšņa. Un kopš šī sasaukuma sākuma esam jau trīs reizes diskutējuši par Venecuēlu. Pēdējo divu gadu laikā par Venecuēlu plenāru sēdē runājām astoņas reizes, un tagad jau ir sagatavot septītā rezolūcija par šo valsti. Nu, beidzot, uh, ir um, jāķers pie darbiem. Uh, Venecijāls tauta ir pārgurus un nevar gaidīt ilgāk, kamēr sāksim rīkoties. Un Borela kungs, es patiešām atzinīgi vērtēju to, ka esat tik uh, apņēmīgs. Mums ir jāievieš stingras sankcijas pret tiem, kas pārkāp demokrātiju un cilvēku tiesības un cilvēku Mums ir e, jāparūpējas, lai Venecijolā varētu notikt brīvas un demokrātiskas vēlēšanas, ko novērot starptautiskā sabiedrība, lai tauta beidzot tiktu uzklausīta. Paldies! Jā, ir ļoti vēl vakar stunda. Tagad e, Dīta Čerāncova lūdzu. Terminamos 2019. Paldies! Venezuela. 2019. gadu noslēdzām ar debatēm par Venecuēlu, un tagad mēs atkal runājam par jaunu krīzi Venecuēlā, kas tika piedzīvot šī gada sākumā. Policija um, aplēca parlamenta ēku un likumīgi ievēlētie deputāti nevarēja tajā iekļūt. Nu, tas lūk notika pagājuši nedēļa Venecuēlā kad eh, vajadzēja ievēlēt parlamentu priekšsēdētāju. Mēs aizvien vairāk sākam apzināties, ka Maduro eh, galīgi nav gatavs atkāpties un eh, ka viņam prātā absolūti nav demokrātisks pārējs. Mums ir allaž jāatkārto, ka Eiropas Savainībai uh, ir jāizdara spiediens uz šo režīmu ar selektīvu sankciju palīdzību un ir jāvēršas arī pret visām Maduro draugu ģimenēm. Paldies, Lūdzu, Ferēras kundze. Paldies. Ir bijis tik daudz diskusiju par Venecijālu Eiropas parlamentā. Un jā, mēs te allaž mēģinām runāt vēl skarbāk Un jāsaka, ka te bija uh, valsts apvērsuma mēģinājums uh, gan ASV, gan ES ir ieviesuši sankcijas pret Venecuēlu, lai uh, iznīcinātu tās tautsaimniecību, tauta cieš un uh, cieš tajā skaitā arī. Uh, nu, ārzemju diaspora Venecijā, tajā skaitā arī portugāļi, kas tur dzīvo. Uh, bet Venecuēlas iedzīvotāji nepadodas, un to jūs gan no viņiem negaidījāt. Venecuēlai ir jābūt tiesībai pašai noteikt savu nākotni. Mēs nevaram to kolonizēt. Venecuēlas tautai mēs izrādām savu solidaritāti. Paldies! Paldies! Nākamais ir Mont, Mont, nākamā Monteiro Degajāra kundze uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Maduro režīms ir regulāri pārkāpis konstitucionālās tiesības un nav pagājis ilgs laiks pēc pēdējiem pār, kopš pēdējiem pārkāpumiem tika aplēgta parlamenta ēka lai um, Maduro joprojām varētu palikt pie varas. Visi varēja noraudzīties, kā tas notika, un uh, jāsaka, ka parlaments uh, ir Allaž apgalvojis, ka atbalsta Gvaido uh, un demokrātiski ievēlētu um, parlamentu. Mēs esam pret šo puča mēģinājumu. Mēs esam pieredzējuši jau pārāk daudz vardarbības, eh, ko veids režīms un tā pakalpiņi. Ir pilnīga patvaļa, cilvēki tiek spīdzināti, un es gribētu arī paust nožēlu par kolēģis eh, bilstajiem vārdiem. Tas patiešām eh, ir kaut kas neiedomājams. Venecuēlas iedzīvotāji cieš un kreisie atbalsta Maduro. Un vienkārši piever acis uz šo traģēdiju. Mēs izrādām solidaritāti uh, Venecuēlas tautai. Paldies, Dantīkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Augstā pārstāju kungs. Pirms dažām dienām mēs atkal piedzīvojam, ka Maduro nav gatavs atkāpties no varas un uh, turas uh, pie tās ar zobiem un nagiem. 5 miljoni bēgļu jau ir pametuši Venecuēlu, Vidēji katrs Venecijāls iedzīvotājs kopš 2017. gada ir zaudējis 11 kg. Un uh, valstī valda bats, ir grūti nopirkt zāles. IKP ir uh, samazinājusi par 85%. Eiropā mēs runājam par demokrātiju, brīvību. Mūsu demokrātijai ir jātiek mobilizētai un mums ir jāparūpējas, lai varētu organizēt jaunas demokrātiskas vēlēšanas. Tas ir nepārprotams vēstījums ne tikai Venecijai, bet arī citām valstīm. Paldies! Nākamais un pēdējais runātājs ir Bilbao kundze no Riņu grupas. Paldies! Priekšsēdētāji augstā pārstāvja kungs. Maduro mēģinājums uh, uh, padarīt par ķīrliepkiem parlamentāro asamblēju ir jānosoda un ir jāatbalsta pārējais um, prezidents Guaido, ko daudzi jau ir atzinuši. Ir, protams, rūpīgi jāizpēta, kas tieši ir noticis uz vietas. Ir jāizveido kontakta grupa, lai būtu kaut kāds uh, pārējais laika risinājums līdz jaunu vēlēšanu sarīkošanai. Un, protams, ir jācīnās pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Venecuēlā jau ilgi pastāv šādas problēmas, un iedzīvotājs cieši ļoti smagi. Paldies! Jūs priekšsādātāja vietnieku noslēgsiet šīs debatas. Jūsu rīcībā ir piecas minūtes. Lūdzu, augstais pārstāvi ārlietās un drošības politikā ir vārds jums, ja vien jūs neesat pārāk noguris šodienas debašu laikā. Lielas paldies! saka Braula Fondēlis kungs. Vairums komentāru no deputātu puses pievērsās pieejas jautājumam, kā mēs varam interpretēt tik dažādus notikumus, kas ir pārraidīti visā pasaulē. Man tas ir skaidrs, mūsu delegācijai Venecijolā arī tas ir skaidrs. Mēs nevaram. ka vēlēšanas ir notikušas eh, tiesiski, un mēs uzskatām, mums ir jāpieņem šis fakts, kā Hons Gaido ir Nacionālās asamblējas vadītājs. Tas situācija neatrisina, taču vismaz tāda ir mūsu nostāja. Es saprotu, ka šai parlamentā ir ļoti atšķirīgi viedokļi par Venecijā notikušo, taču mums jāpaliek pie faktiem, un fakti manā skatījumā ir nepārprotami. Tas, kurš ir prezidents Nacionālajai asamblējai, Tas arī ir prezidents, un līdz ar to viņš ir arī atbildīgs par vēlēšanu izsludināšanu Venecuēlā. Viņš turpinās strādāt kā prezidents. Paldies par jūsu ieguldījumu šajās debatēs. Liels paldies par jūsu vērtīgiem vārdiem. Ir seši grozījuma iesniegumi. Um, balsojums notiks ceturtdien. Es jums vēlu labu atpūtu, laimīgu jauno gadu un liels paldies arī augstiem pārstāvim par to, ka viņš bija mūsu mūs viesis. Ar labu nakti! Rīt 15. janvārī, trešdien mēs strādāsim no 9 līdz 15. Jā, līdz 14. tad no 15. līdz 23. Un Eiropas parlamenta lapā ir atrodama darba kārtība. Lielas paldies! Labu nakti!